balsosim par ziņojumu 11.30 dāmas un kungi. Nākamā sēde notiks rīt no 8.30 līdz 2. Un darba kārtība ir pieejama Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Esam beiguši darbu šovakar. Paldies!